Dāmas un kungi, lūdzu, ņemiet vietas. There is your headphone on the right. Meine Damen und Herren, es wäre eine große Ehre, den Präsidenten. Dāmas un kungi, man tiešām ir liels gods īrijas prezidentu Higgins kungu sveikt šeit. Esat sveicināti valsts vadītāji kungs Eiropas parlamentā. Liebe Kolleginnen und Kollegen, godātie kolēģi, kolēģis. Higīns kungs uzrunās mums šodien, bet pirms es dodu viņam vārdu, man tiešām ir liels prieks. Luksemburgas lielhercogu Giljomu un Štefāniju sveikt šeit, galerijā. Esiet sveicināti! Tāpat man ir prieks, ka jums blakus arī, arī Higgins kundze, īrijas prezidenta sieva, arī šeit ir. Dāmas un kungi, dod tagad vārdu īrijas prezidentam Higgins kungam. Sir. ultra un eh, kultīta forma. Prezidenta kungs, cienījamie deputāti, komisāra Gigam Kvin, vēlos pateikties jums par to, ka man ir iespēja būt klāt šodien un uzrunāt Eiropas parlamenta deputātus. Jūs esat Eiropas Savienības iedzīvotāju pārstāvji, jūs esat demokrātiski ievēlēti, tieši ievēlēti no 27 dalību valstīm. Un pavisam drīz jau būs 28 dalību valstis. Vēlos pateikties jums par iespēju runāt ar jums visiem, un tā ir iespēja uzrunāt demokrātiski ievēlēto 27 dalību valstu pārstāvis. Es runāju šeit ar jums, kā īrijas prezidents. Tā ir sala, kas vienmēr ir bijusi saistīta ar Eiropas lietām. Tā ir valsts, kas vienmēr ir skatījusies ārpusē, kas vienmēr ir meklējusi iespējas būt kopā ar citiem, un tā ir kultūras ziņā ir ļoti diversificēta, bet tā vienmēr ir uzskatījusi, ka Eiropa ir ļoti svarīga līdz šim kad īrijā jau septīto gadu būs uh, prezidējošā dalībvalsts, un uh, mēs to darīsim mūsu dalības 40. gada dienā. Mēs esam vienmēr bijuši saistīti ar Eiropu, um, ņemot vērā arī mūsu ķeltu izcelsmi. Mēs esam atbalstījuši Eiropas Savienības vienotību, un mēs īri gan savā apziņā, gan arī rīcībā vienmēr esam bijuši Eiropieši. Īriem Eiropa vienmēr ir eksistējusi. Pat īru valodā bija teikas par Eiropu. Un arī mūsdienās daudzās lugās tiek izmantoti klasiskie avoti, grieķu un romu mitoloģija, kā arī informācija, kas bija iekļauta jau apmācībā tajos laikos, kad uh, angļu valoda vēl neeksistē. Īru valoda ir vecāka par angļu valodu, un to ir ietekmējuši Eiropas uh, mīti un teikas, piemēram, arī par jūru un uh, eh, iespēju izglābties, kā piemēram Homēra Odiseja. Uh, Eiropas literatūra ir ietekmējusi mūsu literatūru, un mēs esam saglabājuši arī kultūras dažādību. Protams, ņemot vērā īrijas uh, tautas vēsturi, mēs cen esam cenšus, centušies arī no savas puses parādīt, ko mēs varam dot Eiropai. Ņemot vērā šo situāciju, 1950. gada jūlijā īrijas premjerministrs Kostelo kungs kopā ar īrijas uh, ārlietu ministru uh, Šonu Makbraidu sapulcējas kopā Leksonde Ben uh, uh, pilsētā, lai varētu oficiāli, uh, oficiāli atzīmēt 1400. gada dienu no tā brīža, kad piedzima īrijas izcils uh, zinātnieks Kolumbanus. Un tas notika tajā vietā, kur uh, Kolumbanus arī uh, nomira, un tad tajā brīdī tika apspriest Eiropas Savienības jautājumi, un mērķis bija panākt to, lai tiktu izveidota Eiropas uh, Savienība, tad Savienība, kur būtu vērt, Eiropas vērtības uh, celtas godā. Un šodien mēs atkal par to runājam, jo tagad ir Eiropas pilsoņu gads. Pieminēšu vēl vienu svarīgu lietu attiecībā uz to sanāksmi, kas notika 1950. gadā. Kā tas bieži vien arī ir mūsdienās īstais iemesls, kāpēc viņa tikās, netika pasniegts. Pieminēšu vēlreiz svarīgu uh, aspektu par 1950. gada sanāksmi. Kā tas uh, bieži notiek arī mūsdienās, netiek publiski paziņots, kāpēc personas tiekas tika runāts, ka tā ir baznīcas sanāksme, jo gal galā šo sanāksmi apmeklēja arī Monsignor Morakeli, kas bija Francijas nuncijs un uh, eh, ar laiku kļuva par pāvestu Jāni 23. Eh, un kā pēc tam paziņoja lingviste un eh, filozofe no Sorbonas universitātes Margarita Dubois, viņa teica, ka šī bija iespēja, lai Francijas ministrs Roberts Šūmans tiktos ar citiem, ar citiem domātājiem no Eiropas valstīm, lai varētu pārbaudīt ideju, vai būtu iespējams izveidot vienotu Eiropu. Uh, Šūmans zināja, ka īrija ir ļoti izcila tauta šajā ziņā, un viņš teica, ka Kolumbanus varētu kļūt par to cilvēku aizstāvi, kas vēlas veidot vienotu Eiropu. Šajā sanāksmē, un, protams, arī vēlākās sanāksmēs, kurā pied, kurās piedalījies arī Žan Monē, Bija nepieciešams, protams, pirmām kārtām risināt situāciju, kas bija saistīta ar uh, neseniem uh, traģiskiem notikumiem, bet tas nebija viss. Tika runāts arī par to, ka ir kopīgā vērtība un kā filozofija un arī instinkti Eiropas uh, tautu uh, vēlmes nav tikai, lai vairs nebūtu kara, bet vēl vairāk viņi gribēja, viņi gribēja izveidot Eiropas tautu savienību, kas varētu sadarboties kopā un iekļaujošā veidā to darīt. Tāpēc arī šeit netika runāts par tādu abstraktu veidojumu, tika runāts jau par ļoti praktiskām lietām, kas uh, radās balstoties uz pieredzi, kas jau, kas jau bija iegūta. Un mērķis bija apvienot gan ekonomiku, gan arī ētiku, tā lai kopā veidotu Eiropu. Ņemot vērā šo iedvesmu, uh, kas bija Eiropas Savienības dibinātāja, mēs tagad esam uh, saņēmuši to kā mantojumu, bet nedrīkstētu to skat, uz to skatīties kā uz kaut ko pašsaprotamu. Arī tagad mums ir nepieciešams cīnīties, jo jūs redzat, ka Eiropā bieži vien plosās uh, sociālā atstumtība, harmonijas trūkums un uh, trūkst arī demokrātiskās atbildības un uh, Uh, lēmumu pieņemšanai, tīpaši ekonomikas un fiskālajā jomā, notiek bezatbildīgā veidā. Un tāpēc mēs uh, ceram, ka varēsim uh, turpināt attīstīt Eiropu. Eiropa ir izvēlējusies par savu himnu Friedriha Šīlera dzējoli Odu priekam, kuru, kurai mūzikas atcerēja Ludvigs van Bethovens. Parlamenti ir ļoti svarīgi, gan Eiropas parlaments, gan arī nacionālie parlamenti. Si gadu simtiem Eiropas uh, iedzīvotāji ir cīnījušies par to, lai būtu parlamenti, lai tā būtu iespēja paust savu viedokli. Uh, Eh, jo uz, Eiropu, uz parlamentiem cilvēki skatās kā uz iespēju um, redzēt strateģiskas alternatīvas. Ja nacionālajie parlamenti un Eiropas parlaments vairs nebūs spējīgi pildīt savu lomu, kas cits to darīs? Vai ir kāda cita alternatīvas, kas varētu nodrošināt iespēju uh, strādāt balstiesiskās demokrātijas uh, veidā, jo mūsu mērķis, protams, ir izmantot intelektuālo kapacitāti, ko jau esam mantojuši, un mēs varam turpināt strādāt pie šiem jautājumiem, ieklausoties dažādos viedokļos. Tagad, kad ir Eiropas pilsoņu gads, jūs kā Eiropas parlamenta deputāti, jūs esat ievēlēti no Eiropas Savienības iedzīvotāju vidus Un uh, tas notika visā Eiropā uh, dažu dienu laikā, un jūs varat redzēt, cik ļoti spēcīga institūcija jūs esat, un vēlos novēlēt jums to, uh, to labāko, protams, jūsu darbā un tīpaši dialogā ar uh, jūsu vēlētājiem. Jūsu vēlētāji balsojot uh, pauž savu uzticību jums, un attiecīgi viņi vēlas, lai parlaments darītu visu, kas ir viņu interesēs un atbilst viņu vajadzībām. Uh, Esmu ļoti gandarīts par to, ka Eiropas parlamentam tagad ir arvien plašākas tiesības pieņemt lēmumus, piemēram, arī par daudzgadu budžeta procesu. Šīs, šīs tiesības parlamentam vēl nebija. Tad, kad es 96. gadā biju klāt parlamenta kā uh, kultūras ministru padomas priekšsēdētājs, un es tiešām novēlu parlamentam būt tikpat stipriem un spēcīgiem kā līdz šim. Kā Eiropas Savienības dibinātāji skatītos uz mūsu šodienas situāciju? Mēs zinām, ka mums ir institūcijas, kā piemēram arī šī, ka institūcijas ir centušās uh, risināt ekonomikas krīzi. Jūs noteikti zināt, ka ir nepieciešams rīkoties pēc iespējas ātrāk. Un atkal un atkal mums ir smagi laiki un daudzos gadījumos. Uh, Šos grūtus laikus izraisa spēki, kurus mēs nevaram kontrolēt, bet mēs noteikti nevaram ignorēt to, ka Eiropas Savienības pilsoņi cieš no trešo personu rīcības. Piemēram, reitinga aģentūras, piešķirot savu reitingu, var pasliktināt situāciju. Šobrīd ir krīze un ir nepieciešams risināt šo situāciju ļoti nopietna. Bieži vien jautājuma risināšana tiek atlikta vai arī jautājumi netiek risināti ar pietiekama solidaritāti. Un tas ir ļoti nopietni, jo ekonomikas situācija ir ļoti uh, neprognozējama. Cilvēki bieži vien pamana, ka pēdējo gadu ekonomikas situācija uh, drīzāk tiek risināta ar tehniskiem paņēmieniem, nu, piemēram, ar kādiem aprēķiniem, kas ir tikai abstrakti, bet uh, kas neskar reāls problēmas, kā piemēram bezdarbs. Cilvēki, kas skatās uz to, kā šie pasākumi ietekmē spekulatīvo tirgu, un viņi neredz šeit, ka būtu pietiekama līdzjūtība, pietiekama izpratne par viņu reālajām problēmām, bet atceramies, ka tieši šie cilvēki ir Eiropas Savienības pilsoņi, viņi ir mūsu pamats. Viņiem Viņi var izmantot Eiropas resursus, kas ir eh, politiskā, sociāla, ekonomiskā un intelektuālā kapacitāte, un tas ir jādara, jādara solidaritātes principa ietveros. Šobrīd Eiropai ir grūti laiki, it īpaši runājot par bezdarbu. Mēs nevaram atļauties to, ka uzticamies tikai vienotajam modelim, bet citi modeļi tiek eh, pamesti novārtā jo mūsu mērķis ir risināt problēmas, tādas problēmas kā bezdarbs, un nevaram pieņemt tikai vienu versiju. Un šīs versijas pieņēmumi ir ļoti šauri, un tos būtu nepieciešams pat apšaubīt, un sociālās sekas bieži vien ir neparedzamas. Drīzāk Mums ir nepieciešams diskutēt par šo lietu un ir nepieciešams diskutēt par ekonomikas jautājumiem, saprotot, ka mums ir tādi, kas ir vājāki un tādi, kas ir stiprāki. Mēs tagad runājam par solidaritāti, mēs runājam par iekļautību, par kohēziju par to, ka ir nepieciešams attīstīt politisko savienību ar mērķi nodrošināt arī nākotnē ar vien lielāku mieru, labklājību, iekļautību un ilgspējīgu attīstību. Šis izaicinājums ir ļoti nopietnas. Arī tādēļ, ka ja mēs nepanāksim šo risinājumu, tad var būt tik smaga ekonomiskā krīze, ka cietīs pat Eiropas Savienības leģitimitāte. Eiropas Savienība uh, kura ir balstīta uz mūsu dibināšanas līgumiem, kuros ir ierakstīta uh, brīvība, demokrātija, līdztiesība, uh, tiesiskums un cilvēktiesība ievērošana. Eiropas Savienība pauš, uh, ir, saņem leģitimitāti ar, no iedzīvotājiem, un cilvēkiem ir jāsaprot, ka Eiropas Savienība ir veidota no viņiem un ir veidota priekš viņiem. Un uh, Tas nozīmē, ka mums ir jārunā ar viņu prātu un ar viņu sirdi. Cilvēkiem ir nepieciešama tagad lielāka pārliecība, ka Eiropas Savienība darīs to, kas ir ierakstīts dibināšanas līgumos. Žaks Delors jau ir teicis, ka Eiropai ir nepieciešama dvēsele, un viņš jau pirms daudziem gadiem to teica, taču joprojām tas ir spēkā. Mēs nedrīkstam nekādā gadījumā uh, sapra, atteikties no Eiropas pamatvērtībām - grieķu demokrātija, romiešu tiesības, kristiešu tradīcijas, reformācija, demok demokrātiskās revolūcijas, kas sākušās Francija. Taču Eiropā ir kas, kas vairāk nekā tikai ekonomikas zona. Un tas ir kas vairāk nekā teritorija, kur no pilsoņiem tiek gaidīti pakalpojumi. Uh, Un uh, no pilsoņiem nekādā gadījumā nedrīkst gaidīt to, ka viņi neapšaubīs to, ko dara varas iestādes. Mēs skatāmies tagad nākotnē un ir ļoti svarīgi izmantot uh, tās vērtības, kas mums bija dibinot Eiropas Savienību arī solidaritāte, un tā solidaritāte ir starp dalību valsti, starp Eiropas Savienības pilsoņiem un arī starp Eiropas Savienību un pārējām pasaules valstīm. Mūsu mērķis ir strādāt kopā un veidot labāku nākotni kopā, kā arī teica Žaks Delors. Eiropa. Eiropā ir nepieciešami ne, ne tikai ugunsdzēsēji, bet arī arhitekti. Un tagad Eiropai ir jādara viss, lai tā atkal uh, turpinātu ilgspējīgi attīstīties un nodrošinātu darba vietas. Tad mēs varēsim nodrošināt patiesu izaugsmi. Nedrīkstam pieļaut tādu sabiedrību, kur persona jūtas sagrauta, it īpaši jaunieši bieži vien jūtas sagrauti. Mums ir 26 miljoni iedzīvotāju. Uh, kuriem nav darba, no nu, tiem 5,7 miljoni jauniešu un 115 miljoni iedzīvotāji ir uz nabadzības riska robežas un sociālas atstumtības riska robežas, un mēs nedrīkstam to pieļaut. Īrijas prezidentūra vienmēr ir izmantojusi uh, uh, pamatu, kas ir dibināšanas līgumos, un arī tagad īrijas prezidentūra uzskata, ka jauna darba vietu radīšana ir pats svarīgākais mūsu uzdevums. Mēs uzskatām, ka bezdarba jautājuma risināšana ir mūsu lielākais izaicinājums. Sociālajā samitā priekšsēdētāji, jūs runājat par to, ka uh, bezdarba un nabadzības izplatība Eiropā ir mūsu vislielākais apdraudējums. Tāpēc vēlos teikt, ka e, februāra lēmums Eiropa padomē par e, jauniešu darba iniciatīva ir ļoti laba iniciatīva, un tagad ir nepieciešams to attīstīt. Esmu arī ļoti gandarīts par padomas lēmumu par jauniešu garantijām, e, kas nosaka to, ka jaunieši, kas ir jaunāki par 25 gadiem, viņiem ir jānodrošina vai nu mācība, vai nu darba vieta, vai prakses vieta. Uh, Bet tas arī vēl nav viss. Mums ir nepieciešams panākt to, lai sievietes strādātu uh, darba vietās pēc saskaņa ar tādiem pašiem nosacījumiem kā vīrieši. Un tāda arī jādara viss, lai vecāki cilvēki varētu strādāt. Bet ir ļoti svarīgi, lai pilnīgi visi Eiropas Savienības iedzīvotāji, kuri ir zaudējuši darbu, lai viņi nebūtu pakļauti uh, atstumtības riskam, izslēgšanas riskam. Uh, Un mums ir jādara viss, lai varētu veicināt jaunu darba vietu raduš, eh, radīšanu. Mums ir jāatbalsta mazi un vidēji uzņēmumi, kas ir uh, lielāko, uh, eh, tā, uh, lielāko valstu mugurkauls. Mums ir jāveicina radoša pieeja inovācijas. Skatoties uz Eiropu nākotnē, Tas nav, protams, skatījums tikai uz Eiropas iekšiene. Eiropas modelis ir iedvesmojis daudzus citus, lai varētu veidot mierīgas un demokrātiskās institūcijas. Un mēs varējām redzēt pēdējos gados, Eiropā var būt labs pamudinājums daudzām tautām, kurām šobrīd nav tik veiksmīgs liktenis. Mēs varam runāt ar viņiem, mēs varam runāt vienotā balsī, mēs varam runāt par klimata pārmaiņām, mēs varam runāt ar tām valstīm, kas kopā ar mums ir iemesls globālām problēmām. Mēs varam to darīt. Protams, Eiropā daudzos gadījumos ir lielākais donors, piemēram, cīnoties ar Uh, nabadzību un cīnoties ar badu. Un tāpēc Eiropas Savienībai ir nepieciešams turpināt cīnīties. Un tas ir viens no uh, svarīgākajiem pārbaudījumiem tam, vai Eiropas Savienība turpinās rīkoties saskaņā ar uh, uh, pamatprincipu garu, vai Eiropas Savienība padosies tagad uh, pasaules izaicinājumu uh, priekšā, vai cilvēktiesības, bats, nabadzība kļūs par mūsu lielāko ienaidnieku, kura priekšā mēs padosimies. Nē, mēs to nedarīsim. Mēs vēlamies arī izsināt šīs problēmas un darīt to solidāri ar citiem partneriem. Es tiešām ceru, ka mēs nekad neatkāpsimies no šī mērķa. Uh, pasākumi, kas šobrīd stājušies uh, Eh, tūkstošgadus attīstības mērķu vietā nosaka to, ka ir nepieciešams turpināt cīnīties, un tas ir izaicinājums gan Eiropai, gan arī visām citām uh, pasaules valstīm. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībai ir pietiekama drosme, lai atskatītos uz savu pagātni, as, ņemot vērā arī uh, vissmagākos, vistumšākos brīžus, un mēs varam ņemt to vērā, mēs varam turpināt strādāt Mēs varam palīdzēt citiem un varam palīdzēt ne tikai mūsu pašu iedzīvotājiem, bet arī eh, globālai kopienai. Mēs varam runāt par ētisku globalizāciju, kas ņem vērā, piemēram, arī attiecības un atbildību paudžu starpā. Jūs varat redzēt, par cik daudziem jautājumiem mēs varam runāt, un manuprāt, šobrīd kvalitatīvas diskusijas pietrūkst. Daudzos gadījumos, kad tiek diskutēts un runāts, tad tiek uh, runāts ļoti strukturēti un šauri. Un tāpēc daudzos gadījumos nevar vienkārši izkļūt no šīs šauras domāšanas. Taču, ja mēs neizskatām alternatīvas modeļus vai pieejas, tad mēs uh, pakļaujam sevi riskam, ka varam uh, kļūt uh, morāli un intelektuāli bezspēcīgi. Es vēlos vēlreiz uzsvert, ka mums ir milzīgs mantojums, intelektuāls mantojums, ko mēs varam izmantot arī to, ko šobrīd mēs varam izmantot mūsdienu domātāju darbus. Atceramies, kā Eiropā tika meklēti arī jauni risinājumi, piemēram, renesances laikos ir milzīgi spēcīgi piemēri, kas bija nestandarta domāšana tajā laikā. Runāsim kaut vai par vienu piemēru, padomājam par tādiem disidentiem, domātājiem kā Diderots, Kants un Herders. Viņi savā laikā varēja parādīt, ka renesanses domāšana, kas atbalstīja impērijas ka šajā domāšanā bija trūkumi. Viņi bija gatavi publicēt grāmatas, bukletus un publiski paust savu viedokli. Šobrīd ekonomika mūs daudzos gadījumos ierobežo. Ekonomikas teorija bieži vien ir ļoti šaura, un, manuprāt, tas ir milzīgākais trūkums mūsdienās. Šī neoklasiskā ekonomika mūs ierobežo. Neoklasiskā ekonomika, protams, ir zināmā mērā uh, Eh, zināmā mērā noderīgā dažos gadījumos, taču tas nav pietiekami, lai varētu risināt mūsu problēmas tagad un nākotnē. Mums ir nepieciešams jauns politikas un ekonomikas modelis, un šobrīd mēs neesam tādu atraduši, bet es uzskatu, ka tas ir iespējams. Tā kā esošais modelis ne tikai ietekmē uh, diskusiju gaitu, bet arī apspriežamo jautājumu loku, tad ir nepieciešams atteikties no tā, jāmeklē jauni modeļi, kas varētu apvienot ekonomiku, sabiedrību un politiku. Mums ir nepieciešams runāt par demokrātisko uh, atbildību. Šobrīd mums ir nopietni izaicinājumi. Kā Eiropas parlamenta deputātus es jūs vēlos aicināt panākt to, lai Eiropas diskusijā būtu jauni modeļi, lai Eiropas Savienības inst in institucionālā struktūra atbalstītu. Tu, tu, taču, lai varētu nodefinēt šo jautājumu loku, tad ir nepieciešams piesaistīt intelektuāļus un speciālistus. Mēs varam publiski skaidri paziņot, ka Eiropas problēmas nav vienkārši tehniskas un nav tikai tehnokrātiski risināmas, uh, zaudēja demokrātisku atbildību. Ideja par to, ka pilsoņi un to pārstāvji nav uh, fiskāli un ekonomiski gudri un nesaprot uh, šādas lietas, un līdz ar to varam viņiem pasniegt jebkādu risinājumu. Tā tas nav, jo šobrīd bezdarbs, uh, mājokļu trūkums, veselības aprūpes trūkums, uh, to izjūt pilnīgi visi, un tas ir uh, svarīgs leģitimizācijas pārbaudījums. Šobrīd runājot par ekonomikas telpu, bieži vien eh, mēs runājam par ekonomikas telpu, nevis par cilvēkiem, sabiedrībām, eh, valstīm, un tas eh, jau zaudē saikni ar vēsturi, ar reāliem izaicinājumiem. Un tas nozīmē, ka tai vietā, lai reāli cīnītos ar izaicinājumiem, vienkārši kaut kas tiek tehniski risināts. Eiropas Savienība ir milzīgs projekts, un šim projektam ir nepieciešams izmantot to intelektuālo mantojumu, kas jau ir uzkrāts, un turpināt izmantot Eiropas tautu kapacitāti. Tā būs patiesa, autentiska savienība, ja svarīgākais, uh, svarīgākā iezīme būs solidaritāte. Nobeigumā teikšu, ja mūsu Eiropas Savienība šobrīd vēl uh, nav ieguvusi autentisko izskatu. Mums ir, tas ir jādara kopā, mēs to varam darīt. Mēs varam izmantot intelektuālo spēku un arī morālo drosmi, kas mums ir. Un uh, tāda drosme bija arī Eiropas Savienības dibinātājiem. Eiropas dalībvalstis ir tautas ar savu vēsturi, ar vajadzībām un ar daudzām iespējām, ko mēs varam uh, izmantot kopā. Mēs Mēs nevaram paļauties tikai uz reitinga aģentūru um, viedokli. Viņi ir atbildīgi tikai savā priekšā. Viņi, viņi nav tas pats, kas uh, reāla konkrēta tauta un savādāk. Ja mēs nesapratīsim šo attieksmi, tad mēs kļūsim par patērētāju bāru, nekas vairāk. Un Daudzos gadījumos fiskālie lēmumi tiek pieņemti uz pieņēmumiem, kas ir nepamatoti, un impēriski daudzos gadījumos tos nevar pārbaudīt. Tāpēc arī mūsu lēmumiem ir jābūt normatīviem, nevis vienkārši fiskāli tehnokrātiskiem. Tāpēc arī mans uh, e, pieteikums ir izmantot intelektuālo kapacitāti integrētā veidā. Mēs varam atbalstīt uh, un uh, padziļināt demokrātiju. Es saprotu, ka mums ir ļoti nopietni izaicinājumi. Mēs varam ļoti daudzas lietas mainīt. Es uzskatu, ka ja metodes ir izmantojamas arī alternatīvā veidā, mēs varam tagad izmantot integrēto zinātņu bāzi un tādā veidā nākt klajā ar jaunu modeli, lai arī izcinātu izaicinājumus. Un šī pieeja nebūs balstīta tikai uz tehnokrātiju. Ja mūsu mērķis ir Eiropas Savienība, kurā valda miers un labklājība, tad mēs varam to panākt. Eiropas Savienības iedzīvotāji vēlas to panākt. Mums ir nepieciešama stratēģija, kas balstās uz pētniecību, uz zinātnieku e, paustām zināšanām un uz visas pasaules sociālajiem e, izaicinājumiem. Priekšsēdētāji, parlamenta deputāti, ministri, komisāri, ņemot vērā to, kāda mūsu vēsture, kādas mūsu, e, kāda ir mūsu vēlmes un arī kādas ir mūsu bailes Mēs varam darīt uh, visu, jo mēs tagad esam dažādi, mums ir dažādi spēki, mums ir dažādas iespējas. Mēs varam salikt to visu kopā un varam redzēt, ka mūsos visos ir cerība. Mēs varam darīt daudz, lai cīnītos ar izaicinājumiem. Bet kas ir pats svarīgākais, ka mums ir mērķis sadarboties, mums ir mērķis atbalstīt viens otru tādus, kādu mēs esam, un ka mēs varam arī saglabāt starp pauģu atbildību, un mēs varam iekļaut visus mūsu cilvēkus kā līdztiesīgus uh, pilsoņus. Un tāpēc arī visi, kas cenšas izveidot kopīgo savienību, lai visi strādā kopā un darīsim visu, uh, lai varētu panākt tieši to, kas ir teikts Friedriha Šīlera uh, dzējā, uh, kas sākotnēji bija nosaukta Oda uh, brīvībai. Paldies! Paldies īrijas prezidentam par šo brīnišķīgo uzrunu. Nezinu, prezident kungs, vai katrs deputāts nu, var pilnībā piekrist jūsu sacītajam. Man jāsaka, es pats klausījos ar lielu entuziasmu. Ne, nezinu, vai visi to darīja, bet vienu gan varu jums teikt. Īrijai gan ir paveicies ar tik labu valsts vadītāju, ar brīnišķīgu runu, kas deva mums iedvesmu un spēku tālākam darbam. Paldies!